Good afternoon. Labdien, dārgie kolēģi. Man ir liels prieks jūs šeit redzēt. Sāksim šodienas sanāksmi. Pirmkārt, darbkārtības pieņemšana. Vai mēs varam to pieņemt? Labi, paldies. Tad tagad eh, sanāksmes vadītāji paziņojumi. Pirmais paziņojums ir tāds, ka visas valodas ir pieejamas, izņemot maltiešu, somu un horvātu. Tālāk. Otrais paziņojums. Ziņojums no Empula delegācijas uz Vīni, kas notika 7. līdz 9. maijā šogad, 2018. gadā un Empel delegācijas uh, ziņojumu par šo braucienu var atrast uh, sanāksmes dokumentos. Trešais paziņojums. Direktīva par uh, privātās un darba dzīves savietojamību. Kasas kungs ir referents. Pirmais dialogs notika Strasbūrā 12. septembrī uzreiz pēc tam, kad plenārsēde apstiprināja mandātu, un šis dialogs notika uh, konstruktīvā atmosfērā. Neskatoties uz to, ka mūsu mandāts ir eh, ļoti atšķirīgs no padomes, abi līdz likumdevēji ir apliecinājuši, ka vēlas panākt kompromisu, lai uzlabotu miljoniem eh, Eiropas pilsoņu dzīvi. Un, uh, Tas būs arī viens no stūrakmeņiem Eiropas sociālo tiesību pīlāram. Nākamais trialogs notiks 8. oktobrī. Tad tagad varam paiet pie trešā punkta Un šeit mums ir jāapstiprina sanāksmju protokoli. Eh, attiecīgi 6. septembra protokols, eh, ja iebildumu nav, nevienam nekas nav sakāms, tad eh, uzskatām šo protokolu par apstiprinātu. Tad tagad varam pāriet pamazām pie atzinuma projekta, bet mums būs jāpagaida dažas minūtes, līdz ieradīsies eh, Jongērijus kundze, kura ir atzinuma sagatavotāja. Tātad tagad mēs pārtrauksim sēdi uz pāris minūtēm, līdz ieradīsies atzinuma sagatavotāja.

So, we'll Tā tad turpināsim ar atzinumu projektu par uh, kopīgiem noteikumiem par Eiropas uh, reģionālās attīstības fondu. Uh, Eiropas sociālo fondu plus kohēzijas fondu un Eiropas jūrlietu un zivsainiecības fondu un finanšu noteikumu attiecībā uz tiem un uz patvērumu un migrācijas fondu, iekšējās drošības fondu un robežu pārvaldības un vīzu instrumentu. Un tagad došu vārdu referentei Jongērijus kundzei. Lūdzu, jums vārds. Paldies un liels paldies, ka gaidījāt mani. Es uh, cenšos uh, notestēt šo ēku, cik tā ir pieejama cilvēkiem ar uh, kustību traucējumiem. Tad, zināms, laiks pagāja, kamēr šeit nonāca, bet paldies, ka dodat man iespēju uh, pastāstīt, uh, ko es domāju par šiem kopīgiem noteikumiem, par šo regulu. Es domāju, ka Parasti šeit parlamentā mēs uh, runājam par Eiropas solidaritāti. Es uh, pati bieži to daru. Uh, lietoju šos vārdus, un tas ir arī loģiski, jo solidaritāte ir viens no pamatprincipiem Eiropas eh, Savienībā. Balstoties uz to, Eiropas Savienība ir dibināta, bet eh, šad tad mēs runājam, eh, ko tad tieši nozīmē vārds solidaritāte mūsu izpratnē. Citiem vārdiem sakot, kā cilvēki mūsdienās izprot solidaritāti. Uh, Un, manuprāt, šie septiņi fondi šajā kopīgo noteikumu regulā, kuru jūs jau uh, nosaukumu nolasījāt, un šie te septiņi fondi ir um, tāds kā simbols Eiropas solidaritātē, tas ir mūsu kopīgo vēlmju paudums par to, kā uzlabot uh, Eiropas un sociālo, Eiropas sociālo un ekonomisko konverģenci. Un tāpēc esmu pateicīga par šo Eiropas komisijas priekšlikumu, jo um, tādējādi mēs varam stiprināt uh, solidaritāti Eiropas Savienībā. Uh, priekšlikums uh, samazina noteikumu fragmentāciju un um, palielina elastīgumu, un esmu pārliecināta, ka tas uzlabos pieejamību šiem fondiem, kas nozīmē, ka galu galā būs labāki Eh, labāk pieejami šie fondi un vairāk Eiropas pilsoņi varēs gūt labumu no šiem fondiem. Un tomēr jautājums eh, ir arī par to, vai varam darīt vairāk. Ir priekšlikums eh, iesniegts, un es jautāju, vai varam darīt vairāk. 14. gadā priekšstādātais Junkers apsolīja pilsoņiem sociālo 3A reitingu, uh, Un ar šo uh, paziņojumu viņš pacēla sociālos jautājumus augstāk uh, sociālajā darba kārtībā, Eiropas darba kārtībā. Un, diemžēl Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kas ir rezultāts šim paziņojumam par 3A reitingu, e, ir uh, tikai pāris reizes minēts kopējo noteikumu regulas priekšlikumā, un tāpēc mūsu atbildē uz šo priekšlikumu mēs uh, šo principu nostiprinām, lai varētu piedāvāt efektīvākas tiesības Eiropiešiem. No šī perspektīvas mums ir jādara vairāk, ne tikai jāceņš sasniegt mērķis, kas ir darba vietas un izaugsme. Ja mēs vēlamies sasniegt visus eiropiešus, kuriem ir nepieciešama sociālā uh, Eh, un ekonomiskā konverģence, arī sociālā iekļautība būtu jānosprauž kā mērķis un jāpievieno kā mērķis priekšlikumam. Un tomēr, lai eh, veicinātu sociālo un ekonomisko konverģenci starp dažādiem Eiropas nostūriem, manuprāt, ir nepieciešams eh, palielināt vispārējo kohēzijas politikas budžetu. Manuprāt, tas ir vitāli svarīgi. Un tāpēc lielāka daļa budžetā ir nepieciešama SF plus, lai uh, tiktu nodrošināta sociālā iezīmēšana dalībvalsts līmenī. Un tas uh, noved man pie nākamā punkta. Ja uh, mēs salīdzinām komisijas priekšlikumu ar tagadējo kopējo noteikumu regulu, uh, Pirms un līdzfinansēšanas uh, līkmes ir zemākas uh, pārējais reģioniem. Un, lai um, nekavēto programmu izpildi dalībās līmeni, es piedāvāju palielināt pirmsfinansēšanas un līdzfinansēšanas likmes, jo pretējā gadījumā būs tāds kā slieksnis tiem reģioniem, uh, kuriem šie fondi ir vajadzīgi visvairāk. Vairāk par finansējumu no Eiropas. Komisija ievieš lielāku saskaņotību starp Eiropas fondu izmantojumu un valstu ieteikumiem, ko izsaka komisija. Viņu priekšlikums ir tāds, ka fondi var tikt izmaksāti tikai tad, ja uh, dalībvalstis uh, ievieš tās reformas, kas tiek ieteiktas um, Eiropas eh, ekonomikas koordinācijas pusgada ietveros, bet, manuprāt, būtu jāņem vērā arī izaicinājumi, kas eh, ir eh, identificēti sociālajā vērtību tabulā un arī kopīgajā nodarbinātības paziņojumā, iepziņojumā. Un mēs arī veicām attiecīgus grozījumus, lai atspoguļot šo nepieciešamību. Gadījumos, kad tiek uh, apsvērta korektīva rīcība. Manuprāt, arī šie divi ziņojumi būtu jāņem eh, vērā kopīgais nodarbinātības ziņojums un sociālo eh, vērtību tabula. Un eh, runājot par šiem te ieteikumiem, valstu ieteikumiem, sociālo pīlāru atbalstu šī te sociālo vērtību tabula un nodarbinātības ziņojums ir svarīgi, lai sociālajie partneri arī būtu iesaistīti šo ziņojumu gatavošanā un lai dalībvalstis uh, vienotos par šo te saturu un tad to ieviestu. Tāpēc es arī savā atbildē komisijas priekšlikumam uh, uzsveru, ka jāstiprina sociālo partneru loma. Un noslēgumā es domāju, ka labāka fondu pieejamība ir svarīga. Uh, lai nodrošinātu labāku līdzekļu apguvi, un es atbalstu to, ka komisija ierosina samazināt administratīvo slogu un piedāvā palielināt elastību. Mums joprojām ir jāstrādā, lai šo priekšlikumu noslīpētu un radītu lielāku solidaritāti, un es ar prieku gaidu sadarbību ar kolēģiem un Eiropas komisiju. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar Eiropas Tautas partijas grupu Čābas kungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Stieprināta kohēzijas politika, kas ņem vērā visu reģionu investīciju nepieciešamību, lai nodrošinātu, ka visiem Eiropas Savienībā ir iespējas attīstīties, tā ir labākā atbilde kuru var sniegt Eiropas Savienība uz izaicinājumiem pasaulē, kas mainās. Un šajā izpratnē es uzskatu, ka komisijas priekšlikums par kohēzijas politiku ir labs mēģinājums, kā salāgot dažādas izaicinājumus, piemēram, budžeta, Brexit izaicinājumus un aicinājums veikt vienkāršošanu, palielināt elastību un uzlabot atbildību. Uh, Um, un es gribētu arī atbalstīt uh, Jungērijas kundzes uh, priekšlikumu likt lielāku uzsvaru uz kohēzijas politikas mērķu sociālo asi un uh, ka viņi piedāvā izmantot arī sociālo vērtību tabulu. Un ir jāuzlabo atbildība par fondu izmantojumu un ir eh, jāpieturas pie budžeta palielināšanas priekšlikuma eh, daudzgadu finanšu ietverā, ko piedāvā parlaments. Ir arī jomas, eh, kurās, manuprāt, mums vajadzētu papildus diskutēt, piemēram, kā labāk iekļaut sociālās iekļautības ideju 4. pantā. Un uh, tas, ka būtu minimāls finansējums uh, um, e SF. Uh, uh, tas varētu samazināt uh, kohēzijas fonda finansējumu. Un vēl viens temats, ko es gribētu minēt, Es atbalstu investīvu programmu, bet, manuprāt, nevajadzētu no struktūra fondiem pārvirzīt naudu uz citiem mērķiem. Es ar prieku sadarbošos ar referenti un ēnu referentiem pie šī eh, svarīgā dokumenta. Un tagad es runāšu uh, Gierikas kunga vārdā no EKR grupas mēs atbalstām priekšlikumu. Tas ir labs piemērs, kā Eiropa ņem vērā pilsoņu vēlmes. 87% eh, no iesaistītām pusēm, kas konsultācijās prasīja eh, mazāk īsākus un skaidrākus noteikumus Eiropas fondu un programmu ieviešanā. Bija arī prasība labāk salāgot noteikums, kas attiec ar Eiropas Savienības fondiem un arī uzlabot elastību un samazināt birokrātiju. Mums ir prieks, ka priekšlikums, eh, priekšlikums ņem vērā šīs te vajadzības dalību valstīs un mēs uzskatām arī, ka pieci galvenie um, politikas mērķi starp fondiem ir uh, labi līdzsvaroti. Um, referenti uzsver arī sociālo Eiropu un uh, sociālo tiesību pīlāru. Mēs gribētu likt lielāku uzsvaru arī uz inovatīvāko Eiropu un uh, viedas ekonomiskās transformācijas nozīmi un arī vietējo attīstību un inovatīvos aspektus vietējā mērogā. Tas arī viss no manas puses, un tagad došu vārdu Alde grupai Enrika Kalvē Šambons, lūdzu. Liels paldies! Priekšsētātais kundze. Es sākšu uh, angļu valodā un noslēgumā runāšu spāniski. Lai uh, saglabātu zināmu uh, apziņas līmeni. Vispirms es gribētu pateikties mūsu referentei Agnesei par uh, viņas atzinumu projektu. Uh, par CPR, mums arī ir tāds pats mērķis, proti attiecībā uz Eiropas kohēzijas politiku. Mūsu grupa atbalsta spēcību Eiropas Savienības kohēzijas politiku, kas attiec uz visām uh, Eiropas Savienības dalību valstīm un visiem uh, reģioniem ar tādu budžetu, kas atbilst tiem izaicinājumiem, kas ir Eiropas Savienības reģioniem. Uh, Eh, kohēzijas trūkums, kā mēs zinām, ir arī ekonomiska problēma, ne tikai sociāla problēma, bet mēs vēlamies atrisināt šo sociālo problēmu, bet tā ir arī ekonomiska problēma, jo tas eh, jebkuru sabiedrību parad, padara daudz eh, neefektīvāku. Priekšlikums jaunai kopīgo noteikumu regulai, protams, ir ļoti politiski svarīgs, jo te tiek noteikti galvenie noteikumi kohēzijas politikā tā ir skaitajā arī ESF. Viņ... Es eh, tā tad eh, uz, atbalstu referentes teikto, ka šie fondi ir simbols Eiropas solidaritātei, un tas ir arī instruments, bet arī politisks simbols. Tā tas ir. Un tas ir arī mūsu kopīgā mērķa iemiesojums par ekonomisko un sociālo konverģenci. Mums vajadzētu atbalstīt sociālāko Eiropu, kas atbalsta sociālo tiesību pīlāru, uh, jo īpaši šobrīd mandāta noslēgumā, kad sociālajie aspekti kļūst aizvien būtiskāki, eh, vēršoties pie mūsu vēlētājiem tagad pirmsvēlēšana laikā. Referenti piedāvā palielināt pirms finansēšanas un līdzfinansēšanas līkmes. Es rūpīgi izpētīju šos skaitļus, ko viņi piedāvā. Es domāju, ka ir svarīgi saglabāt tāda paša līmeņa investīcijas fondos. Uh, Referenti piedāvā arī eh, mainīt finanšu aploksnes dažādiem reģioniem. Es varu atbalstīt referenti, ja tas tiek darīts e, DFS eh, ietvaros nolīgums tik panākts mājā. Un es eh, atbalstu stiprāku saikni starp Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgada procesu un sociālo politiku. Es domāju, ka šie te valstu ieteikumi un eh, makroekonomiskā nelīdzsvara rādītāji būtu jāņem vērā. Ar prieku sadarbošos pie šīs svarīgās regulas strādājot un eh, apsvēršu arī eh, grozījumu iesniegšanu, lai vēl uzlabotu šo priekšlikumu ļoti konstruktīvā veidā, jo pamats jau ir lielisks un tagad izteikšos spāniski, jo tas ir zināmā mērā saistīts ar uh, valstīm, vairākām valstīm, jo īpaši manējo. Oh, jā, mm. es ar referentu un kolēģiem skatīšu to, ko varētu darīt šī teksta sakarā, lai uzlabotu ekspost analīzes rezultātiem efektivitāti, bet nevis efektivitāti par eh, fondu izmantošanas legalitāti un uh, likumību mērķiem. Nē, nē, nē, pat jā. Bet jārunā par to, ko tas ir devis sociāli un ekonomiski, un tāpat arī jāskata. Tā, uh, tā, problēma, kura atkārtojas nepārtraukti, ka parādās fondi daudzi, kuri nav tikuši izmantoti. Vai tas notiek konkrētās valstīs, vai reģionos, vai, vai jomās? Kaut kas nedarbojas, un to pienāktos analizēt. Tāpēc es vēlētos ar jūsu atļauju iekļaut efektivitātes izvērtējumu sociālā un ekonomiskā ziņā eh, tam, kāds ir izlietojums bijis šiem mērķiem, kāds ir bijis viņu liktenis un kā tie ir tikuši vai nav tikuši izmantoti un vai tikuši e, eh, izlabu, e, eh, izmantoti un kā vārdā. Un pie šī darba es tad bez kavēšanās ķertos. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāte Boilēna nogoja grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt vēlos pateikties referentam par sagatavotu atzinumu eh, projektu un arī atvainojos, ka eh, mūsu ēnu referents nav klāt, tāpēc nolasīšu tekstu. Mēs apsveicam sagatavoto tekstu par Grieķiju, kā arī to, kā referenti iekļauj eh, solidaritātes un kohēzijas iedzienu šīs, šī regulējuma mērķī. Eh, mūsu komitejā būs debate par sociālajām politikām Eirozonā un eh, tomēr mēs redzam, ka 120 miljoni Eiropas pilsoņi ir pakļauti sociālās atstumtības riskam. Tāpēc ir nepieciešams veidot jaunu so Eiropas sociālo fondu plus un labāk, jāizm labāk jāizmanto esošu fondu. Tāpat mēs atbalstam referents pieeju piesaistīt šo fondu sociālai rezultātu tabalai, paredzot eh, rādītājus, kuri cerams, ka tiks izmantot, lai mēs labāk varētu izmantot Eiropas so sociālo tiesību pilaru principus. Bet mūsu grupa ir pret pret turpmākām saiknēm ar Eiropas semestru valstu specifiskiem ieteikumiem, kuri ir tiešās pretrunās ar sociālās iekļaušanas mērķiem. Mēs tāpat noraidām makroekonomiskos nosacījumus, kas dod iespēju komisijai pārtraukt maksājumus, ja netiek ievērot fiskālā disciplīna. Tāpat mēs nevaram piedāvāt uh, atbalstīt piedāvāto fondu finalizāciju kas ilgā termiņā nozīmē pāreju uz aizdevumu sistēmu. Ēnu referentu vārdā mē, e, ziņoja, ka mēs cerīgi raugāmies uz turpmākajām diskusijām šajā vārdā. Paldies! Nākošais runātājs deputāti Vāna no Zaļais. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies referentai par sniegtiem skaidrojumiem, sagatavoto atzinumu Un vēlos jo īpaši atbalstīt uh, jūs teiktos vārdus par Eiropas solidaritāti. Arī mēs uzskatām, ka kohēzijas politika kā tāda un jo īpaši struktūra fondi ir viens no galvenajiem Eiropas solidaritātes instrumentiem. Tas attiecas gan uz reģioniem, gan pilsētām, gan cīnoties pret klimatu pārmaiņām, sociālo izslēgšanu, cīņu uh, cīņā ar nabadzību un dažādos kohēzijas ziņojumos mēs esam iepazinušies ar to, ka dažos reģionos šis bija vienīgais uh, valstiski pieejamais finansējums krīzes laikā, kur nodrošināja šie fondi. Tādēļ mums šie fondi un kohēzijas politika ir jāsaglabā. Uh, kā ļoti spēcīgi šāda veida instrumenti. Varu ļoti plaši piekrist jūsu minētajiem komentāriem, taču vēlos pieminēt pāris aspektus, kas mūsu politiskajai grupai ir īpaši svarīgi. Viens no tiem jau tika pieminēts. Tas attiecas uz šo tā dēvēto Junkeru fondu, Invest EU, šie pārvirze, to mēs noraidam jau omnibusa procedūras ietvaros, mēs jau esam iebilduši pret šādu pārvirzi. Mēs uzskatām, ka tas spēcīgi uzbruktu kohēzijas politikai un struktūra fondiem, jo, ja mēs palūkojamies, kur tagad eh, no tā devētā Junkara fonda līdzekļi tiks nodrošināti EFSI fondam, tad tas ir ļoti neliels apjoms, tas attiecas uz infrastruktūru un sociālajiem pakalpojumiem, tas ir pārāk maz un ļoti daudz, ko mēs panācām sociālo fondu ietveros partnerības princips, eh, klimata pārmaiņu griesti, ka vismaz 20% jāinvestē šajā jomā. To visu mēs pazaudētu, un mūsuprāt, tas nav pareizais virziens. Tika pieminēt vēl pāris punkti, kas rada bažas par zemajām Eiropas Savienības līdzfinansējumu likmēm. Tas, jo īpaši finansiāli mazāk spēcīgiem reģioniem vai mazām organizācijām liedz iespēju piedalīties šajos fondos. Tādēļ atbilstībā attiecīgi 106. pantā mēs šeit piedāvāsim savu priekšlikumu, un es domāju, ka nav nekāds jaunums arī tas, ka mums ir jāņem vērā makroekonomiskie nosacījumi un šī sasaista ar makroekonomisko pārvaldību, ka mēs esam pret to. Ne tikai tādēļ, ka uzskatām, ka tas ir struktūrāli nepareizi, ka reģioni vai pilsētas tiek sodīts par to, ka uh, dalībvalstis eh, neievēro zināmas budžeta kritērijas vai mērķus, vai arī šie mērķi ar savu formulējumu izraisa milzīgu spiedienu valstu budžetiem un taupības politikām. Vēlos pieminēt vēl tādus aspektus, kas netika pieminēti. Proti horizontālo principu ieviešana no jauna, piemēram, līdztiesības un pretdiskriminācijas principi. Tas viss ir ietverts apsvērumu punktos, taču mūsuprāt šie horizontālie principi būtu daudz spēcīgāk jāveicina. Tad arī cilvēktiesība pieminēšana kā horizontālais princips. Un jūs, referents kundze, ļoti pareizi pieminējāt arī sociālo partneru atbalstīšanu procesa laikā. Tāpat mēs vēlamies attiecīgi atbalstīt arī NVO un iesniegsim arī attiecīgs grozījuma priekšlikums. Paldies! Thank you. Um... Paldies! no FDD nav neviena, no NF grupas arī nav neviena, tāpēc es došu tagad vārdu deputātiem Orinē Šartjē un pēc tam komisijai un pēc tam referentēji. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, iesākumā es vēlos pateikties Agnesei Jungērjusai, kura ir sagatavojusi skaistu atzinumu projektu mūsu komitejas vārdā par tēmatu, kas mums ir ļoti tuvs. Tāpat es vēlos pateikties komisijai par priekšlikumu, kurš ir ļoti svarīgs. Mēs strādājam nodarbinātības komitejā un Mēs redzam, ka visi fondi, kuri var tikt mobilizēti, lai noturētu cilvēkus pie nodarbinātības un sagatavotos viņu pašu darba dzīves evolūcija, ir ārkārtīgi svarīga. Un, manuprāt, pirmā joma, kurā mums ir jāstrādā, ir tā, kā tie Eiropas pilsoņi, kuri ir nodarbināti, nepārtraukti būtu var, spētu adaptēties eh, savas nodarbinātības attīstībai. Tā ir ļoti nozīmīga Eiropas sociālā fonda izmantošanas iespēja. Tas ir viss vislielākā dāvana, ko mēs varam sagatavot mūsu iedzīvotājiem, ir viņus sagatavot viņu nodarbinātības izmaiņām. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Nākošais punkts, bet arī Agnes un kolēģi jau to ļoti precīzi norādīja, tās ir vienkāršošana. Vienkāršot piekļuve un komisija šajā sakarā ir priekšlikumu sagatavojusi visur uz vietām, kad mēs. Um, skatām konkrētus gadījumus, mums tiek apgalvots, ka viss ir ļoti sarežģīti. Tas nozīmē pamatīgi apciept visus tos dokumentus, kurus varētu piedāvāt, jo tik tiešām uz eh, konkrētām vietām nav lielu un mazu projektu. Visi projekti ir interesanti. Un tāpēc ir jāvienkāršo pieejamība un piebildīšu jāpie, jāvienkāršo arī kontrolas mums nerad pārmet, ka Eiropas fondi tiek saņemti beigās tad, kad projekts jau ir īstenots, bet atsevišķām NVO asociācijām ir ļoti sarežģīti iemaksāt naudu avansā, ir jābūt eh, visai pamatīgiem uzkrājumiem, un tas ir sarežģīts punkts. Sāknes es ļoti vēlētos, lai šis punkts tiktu iekļauts ziņojumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs paliekam bez projektiem, un finanšu pārnesamība panāk to, ka uz vietas projekts ir ir sagatavots lielisks, bet eh, nav tam pietiekami finansējuma uz vietas. To es vēlos pasvītrot. Un visbeidzot, pēdējais punkts ir termiņa problēma. Es nereti dzirdu, kā lūk, visi šie fondi pēc par tiem ir jādomā pēc Eiropas vēlēšanām. Nē, mēs jau esam iekavējuši un jāpanāk tas, lai uz vietas projektu virsītāji zinātu spēles noteikumus, lai varētu savus eh, projektus attīstīt un lai varētu to sākt darīt jau pro, eh, periodu sākumā. Un tāpēc ar nagiem un zobiem es aizstāvēšu to, lai mēs varētu stabilizēt kohēzijas fondus tagad, pretējā gadījumā mēs pārāk iekavēsim visu, un tas eh, būs 21., 22., 23. gads, bet tas nav pareizais veids, kā Eiropai parādīt savu efektivitāti. Un tas attiec uz sociālo fondu, kohēzijas fondiem, tā ir reālā efektivitāte uz vietām, un lūk, šie bija mani četri pu punkti, kuros uh, Um, ārpus visām mūsu politisko grupu domstarpībām mēs varam vienoties un kur ir jāvirs tālāk. Un šajā jomā es pilnībā paļaujos uz Agnesi, kuras um, kareivīgumu es ļoti labi zinu, kā arī komisijas iesaistīšanos šajā darbā. Paldies! Tagad dodu vārdu komisijai, eh, kas ir, eh, un no komisijas mums ir klāt ģenerāla direkcijas vietniece. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs Mēs apsveicam Agnes, Agnes Jungērijusas sagatavoto ziņojumu. Nodarbinātības komitejas darbu šajā jomā un tik tiešām ir piedāvāta vienotu notiekumu grāmata, pēc, kas eh, darbotos pēc 20. gada ar krietnu vienkāršošanu procedūrās un noteikumos. Mēs apsveicam parlamenta nolūku strādāt la, mūsu fondu saņējumu interesēs, lai varētu vislabākajā veidā izmantot kohēzijas fondus. Mēs pieņemam zināšanai labo gribu stiprināt sociālo tiesību pīlāru un pasvītrošu to, kā mūsu izvēle piedāvājot regulējumu ir tādi noteikumi, kurus var uh, Eh, horizontāli piemērot visiem septiņiem fondiem, kas ir uzskaitīti, un pieciem politikas mērķiem. Mērķis vairāk sociālās Eiropas ir tas dabiskais veids, kā pilāru stiprināt, un arī būtiskais F. Tāpat ir pasvītrot tautas ambīcijas veidot spēcīgu kohēzijas politiku, un es domāju, ka tas būs viens no galvenajiem diskusiju punktiem DFS ietvaros, un mēs ceram, ka komisijas eh, piedāvātais budžets būs realistisks, ņemot vērā budžeta nākotni, Brexit no vienas puses un dalību valstu vēlmi E, sniegt savu devumu budžetā. Tāpat mēs pieņemam, ņemam vērā priekšlikumus at, attiecībā uz līdzfinansējuma likmēm, lai varētu noturēt investīciju pūliņus esošajā līmenī, paturot prātā to, ka Eiropas budžets samazinās un priekšlikums finansējums ir atkarīgs no nākamā budžeta realitātes. Domāju, ka visi šie trīs elementi tiks skatīti kopā DFS diskusijās starp likumdevējiem. Pirmo reizi kohēzijas politikas vēsturē komisija piedāvā 100 miljārdus fiksētu summu sociālajiem fondam, un mūsuprāt tas ir labs vēstījums Eiropas pilsoņiem attiecībā uz esošās komisijas politikas prioritātēm. Un arī šeit mēs redzam, ka budžets tiek paredzēts investīcijām mūsu prāts. Ir uh, transfers starp fondiem līdz 5% dos iespēju labāk stiprināt kopējo kohēzijas budžetu. Tāpat es apsveicu atsauksmi uz savlaicīgu noteikumu pieņemšanu un to pieņemšana līdz vēlēšanām nākošajā gadā sniegs lielāku skaidrību fondu saņēmējiem. Turpāt tās dos dalībvalstīm sagatavot programmas savlaicīgi, vest sarunas. Un un visu pabeigt līdz eh, programmēšanas perioda sākumā. Tas ir ļoti nozīmīgi visos šajos aspektos. Mēs ļoti nopietni izturamies eh, pret šo nākotnes programmēšanas periodu un arī pret to, lai visas interesētās puses būtu tam gatavas savlaicīgi. Paldies par uzmanību, mēs arī graugamies uz. Uh, Eh, turpmākajām diskusijām gan par šo tekstu, gan par e FS eh, plus diskusijām. Tagad vārds referentam, tikai daži vārdi. Paldies par kolēģu komentāriem un, protams, es turpinu gaidīt viņu priekšteikumus. Jūs sacīsiet, eh, ka mm, termiņi, grozījuma ter, iesniegšanas termiņš ir nedēļas beigās, bet atbildot jūsu teiktajam, es vēlos, lai jaunie noteikumi ņemtu vērā dalību valstu NVO intereses pirms notiek, tiek eh, sasauktas nākošās vēlēšanas. Projektiem ir jātiek veidotiem nevis šeit, bet dalībvalstīs, starp partneriem un viņu labā un interesēs. Būtu svarīgi pabeigt darbu pie šī dosie maksimāli drīz, un es ceru, ka arī tas izdosies no visām pusēm. Uh, Un es esmu iecerējis turpmākos mēnešus pavadīt darbā pie šī dosjē. Paldies, kā jau izskanēja grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. septembris, pulksten 12. Un tagad mēs varam pāriet pie nākošā punkta, kas ir Eiropas solidaritātes korpusa programmas izveidošana. Vai referents jau ir ieradies? Lieliski, tādā gadījumā es dodu vārdu referentei Glūdu. E, Paldies, priekšsēdētāji. Godātie parlamentārieši, sākumā vēlos teikt to, ka vēlos atbalstīt šo iniciatīvu. Tā ir lieliska programma gan jaunajiem Eiropas Savienības locekļiem, gan uh, sabiedrībām, kopienām, kas var savā starpā sadarboties visā Eiropas uh, Savienībā. Kā mums zinām, šī Eiropa ir ļoti veiksmīga, jo jaunieši ir varējuši sanākt kopā, veikt daudz iekļaujošāku sabiedrību, atbalstīt tos, kuriem netik labi veicās. Un, uh, arī plašākā kontekstā atbalstīt dažādās kopienas. Šis komisijas priekšlikums vēlas um, fokusēties uz kopienu aktivitāšu plašāku pielietošanu, solidaritātes uh, veicināšanu. Tas ir saistīts arī ar darba prasmju veicināšanu Un šī iniciatīva arī koncentrēsies uz to, lai jauniešiem tiek nodrošināts iespējas ierasties šajās kopienās, nodrošināt tādu darbu, kas dod labumu pilsētām, reģioniem, vienlaikus apgūstot jaunas prasmes un attīstot savas uh, darba spējas, kā arī socializēšanās spējas. Šajā priekšlikumā, priekšlikumā vēlos uzsvert to, ka uh, praktiski prakses darbi nevar tikt aizstāti, nevar tikt aplūkot kā darba aizstājēji. Mēs vēlos aicināt, lai iesaistītās uh, dalībvalsts varētu izmantot tādu platformu, kas būtu vienkāršāk pieejamāka pilnīgi visiem iesaistītiem. Mēs pieprasām labāku uh, prakšu apmācība definīcija, kur ir ļoti skaidri aprakstīti visi nosacījumi, kas attiecas arī uz atbalstu saistībā uz mācībām, tehniskajām lietām, finansējumu un tā tālāk. Mūsu komiteja šo kvalitātes ietvaru ir noteikusi kā prioritāru un vēlos to uzsvērt arī nākotnē. Jebkura veida apmācības, kas tiek piedāvātas šīs programmas ietvaros, tām jāatbilst šiem kvalitātes pamatprincipiem. Un noslēgumā runājot par budžetu, es zinu, ka tas bija sarežģīts jautājums, kad par to diskutējām pēdējo reizi. Es domāju, ka fondam nodrošinātie līdzekļi ir jāsadala līdzvērtīgi visām trim jomām. Un tas ir, tie ir jāpiesaist arī konkrētās programmas uh, vajadzībām. Uh, ar prieku jau gatavojos turmākajam darbam ar ēnu referentiem. Es zinu, ka mums eh, līdz šim ir bijušas auglīgas diskusijas, un tagad mēs dodamies tālāk, lai izveidotu Eiropas solidaritātes programmu, un es domāju, ka diskusijas turpināsies tikpat auglīgā garā. Paldies! Tagad sociāldemokrātu vārdā Gērijus skundze. Izskatās, ka uh, Brando, jā, ir ieradies jau Briselē, bet viņu ņem neļauj izkāpt no lidmašīnas. Nezinu, kas īsti ir šī problēma, taču viņš lūdza man nolasīt viņa ziņojumu. Un viņš eh, ir rakstījis šādi. Sākumā viņš vēlas pateikties savai kolēģei, eh, atzinumu referentei Klūnas kundzei par šo priekšlikumu. Ļoti daudzi viņas piedāvājumi dodas tajā pašā virzienā, kuru šī komisija jau ir piedāvājuši strādājot pirms pāris gadiem pie Eiropas solidaritātes korpusa juridiskā satvara izveidošanas. Tas darbosies līdz pat šī gada daudzgada finanšu schēmas beigām 2021. gadam. Ļoti daudzi kolēģi atcerēsies kā Brando, kā Empula atzinums sagatavotājs vēlas atgādināt, ka Klūnas kundzei izdevās panākt pozitīvus rezultātus par spīti dažādiem problēmām, ar kurām saskārāmies sarunu vešanas gaitā. Tas ir saistīts gan ar procedurālām lietām, gan lēmumu pieņemšanas lietām saistībā ar lēmumu pieņemšanas mandātiem starp kultūras komiteju un padomi. Brando kungs arī priecājas, ka Klūns kundze ir uzņēmusies šī dosjē pārvaldība, jo perfekti pārzina šo tekstu, vissvarīgākās prioritātes, tehniskās nianses un ir pārliecināts, ka izdosies nodrošināt lielisku sadarbību, kā tas jau ir noticis līdz šim. turpinot uzlabot Eiropas komisijas piedāvāto tekstu, par kuru šodien diskutējam. Pat Brando uzskata, ka galvenais vēstījums, kuru sniedz šīs um, komitejas atzinums, ir tāds - Eiropas solidaritātes korpusam ir jākalpo kā instrumentam, kas nodrošinātu kvalitatīvus priekšlikumus, reāls priekšrocības tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd Eiropā ir nepieciešama palīdzība. Tas nodrošinās visiem eiropiešiem iespēju padarīt kaut ko labu. Tam ir jākļūst par iekļaujošu, ambiciozu, augstas kvalitātes programmu. To pat arī Brandokungs ir pārliecināts, ka jebkāda veida priekšlikuma atbalstīšana, kas nodrošinās šīs programmas uzlabošanu saskaņā ar šīm vadlīnijām, tiks no viņa puses un šīs komitejas puses atbalstīti. Lielas paldies par jūsu uzmanību un turpiniet labo darbu. Paldies! Lielas paldies! Tagad no EKR grupas es esmu ēnu referenti, bet es izteikšos slovāku valodā. Tagad uzlieciet austiņas. Lielas paldies! Vēlos pateikties referentei par līdz šim paveikto darbu. Es varu šajā atzinumā balstīt ļoti daudzas lietas, un savu grozījumu priekšlikumu jomā koncentrēšos uz diviem aspektiem, kas, manuprāt, ir svarīgi. Pirmkārt, mums ir jākoncentrēs uz to, lai visas Eiropas solidaritātes korpusa aktivitātes būtu pieejamas visiem cilvēkiem, jo īpaši jauniešiem un cilvēkiem, kuriem ir grūtības veselības jomā. Kaut arī šeit runa ir par tādām lietām, kuras mēs visi atbalstam. Ir ļoti daudzi jaunieši ar īpašām vajadzībām, kas nevar piedalīties šajās programmās. Vēlos pieminēt piemēru. Tas ir bezmaksas interrail biļetes eh, jauniešiem Eiropā. Tas nozīmē, ka šīs iniciatīvas ietvaros jaunieši pēc 18 gadu sasniegšanas varēja saņemt šeit braukšanas biļetes. Un pēc šī priekšlikuma prezentēšanas es vērsos komisijā, aicinot eh, šeit no šī projekta neizslēgt jauniešus ar īpašām vajadzībām. Uh, īpaši ceļojot, ja šādiem cilvēkiem nepieciešami asistenti vai pavadošie suņi, suņu pavadoņi un arī citas lietas, kas ir nepieciešamas. Mēs nedrīkstam pamest novārtā šos jauniešus, arī viņiem ir jānodrošina iespējas piedalīties šādos projektos. Un toreiz man apstiprināja to, ka šāda veida jaunieši tiks ņemti vērā, taču pēc projekta uh, uzsākšanas es vērsos pie komisāra Navračiča kunga, lai saņemtu informāciju par to, cik daudzi, cik daudz jaunieši ar uh, īpašiem ierobežojumiem ir izmantojuši šī projekta iespēju šīs biļetes un balstoties uz viņu sniegto atbildi, tad no kopumā 15 tūkstošiem ceļotāju tikai 27 jaunieši ar īpašām vajadzībām izmantoja šo iespēju. Tātad 15 tūkstoši pret 27. Tā ir ļoti liela plaisa, un es vēlos turpināt šo iniciatīvu. Mums ir jāveic viss iespējamais, turpinot šo projektu, lai jaunieši saņemtu labāku informāciju, lai arī jaunieši ar īpašām vajadzībām varētu piedalīties šajā projektā, lai šie skaitļi, lai šī skaitļa attiecība mainītos. Es jums tikko pastāstīju par šo piemēru, bet tikai tādēļ, lai varētu atspoguļot to, kā dažreiz mūsu nodomi nenodrošina reāls iespējas jauniešiem ar īpašām vajadzībām piedalīties šajos projektos. Tādēļ mums ir jābūt daudz uzmanīgākiem. Un tādēļ es vēlos, lai šī projekta ietvaros mēs rīkotos daudz uzmanīgāk nekā līdz šim, pievērstu jo lielāku uzmanību jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Un otra joma, ko vēlos pieminēt, ir dažādo kvalifikāciju, profesionālo prasmju atzīšana, kas attiecas uh, uz tām prasmēm, kas ir apgūts Eiropas solidaritātes programmas ietveros. Šeit ir nepieciešama konkrēta šo prasmju identificēšana un dokumentēšana. Lielas paldies un ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Tagad pāriesim pie Aldis grupas runātāja. Izskatās, ka šobrīd neviena nav. Un tad Boilens kundze no gojas lūdzu. Liels paldies vēlreiz. Liels paldies referentai Klūnas kundzei par sagatavo atzinumu. Eiropas solidaritātes korpusa priekšlikumā ir iekļauti vairāk problemātiski elementi, Pirmkārt, četru profitu sektoru iekļaušana nodarbinātības jomā, kur runa par privātiem profitiem, peļņas iespējām. Jauniešiem nav nepieciešams tādas programmas, kas varētu eksploatēt viņus. Tādēļ es atbalstu šos grozījumus, kas piedāvā, ka prakšu iespējas neaizstās darba vietas un ka šeit ir paredzēta arī īpaša definīcija. Mums ir jāuzsver tas, ka ir nepieciešams skaidri nošķirt brīvprātīgo darbu un reālo darbu. Par no līdzekļu pārvietošanu. Tas ir tā kā Pēter došanās pie Paula, ka mēs vienkārši no viena fonda pārliekam līdzekļus pie atņemam un iedodam citām. Tad es uzskatu, ka šajā regulā ir skaidri jādefinē brīvprātīgais darbs un attiecīgie finansējumi jānodrošina, lai jauniešiem tik nodrošināts iespējas nodarboties ar kvalitatīvu brīvprātīgo darbu taču ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību kopā ar kolēģiem un klūnas kundzi, lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu. Paldies! Un tagad no zaļajiem Slobērs kundze. Paldies, es atvainojos, ka nokavēju ievadu vārdus. Taču no mūsu puses tikko pieminētais par daudzveidību, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Uh, Ja mums būs šī jaunā atsevišķā programma, tai ir jābūt pieejamai ļoti plašam cilvēku lokam, visplašākajam iespējamākajam. Šī sociālās iekļaušanas dimensija tādai mūsuprāt ir ļoti nozīmīga. Tāpat arī piekrītam tikko minētājiem un tekstam, par kur esam vienojušies, ka ar to neaizstāsim atalgota darbu, bet ka nodrošināsim pievienoto vērtību, sagatavoties nodarbinātībai. Un, jo īpaši runāt par budžetu, es domāju, ka mēs visi komitejā saprotam šo ideju, ka nevaram vienkārši atņemt līdzekļus kaut kur citur. Uh, bet nesagatavojam atsevišķu budžeta pozīciju. Iespējams, ka šī cīņa ir zaudēta, taču mums ir tā jāturpina. Mums ir eh, skaidri jācīnās par to, ka tai ir jābūt jaunai programmai ar jauniem finanšu līdzekļiem, nevis ka vienkārši atņemsim līdzekļus jau no esošiem fondiem. Tādēļ turpināsim strādāt kopā ar referents kundzi pie šiem aspektiem. Paldies no FTT, FNN. Eh, neviens nav ieradies. Tad nākamais runātājs Šoidrovs kundze lūdzu. Lielas paldies, darbie kolēģi! Vēlos paust pāris īsus komentārus, jo esmu EKS eh, referenda kultūras komitejā par šo jautājumu. Mēs esam uzsākuši diskusijas par šo jauno regulu. Lai gan mums vēl nav pieejams informācija par tekošo īstenošanu, mēs gribētu saņemt šādu informāciju. Taču katrā gadījumā vēlos pateikties par mūsu kolēģis Klūnas kundzes sagatavoto atzinumu priekšlikumu. Tas ir ļoti labs, ļoti augstu novērtēju, ka jūs koncentrējaties tieši uz nodarbinātības komitejas kompetencēm, to, kā darba vietām un praksēm jābūt ar augstu kvalitāti, kas nodrošina iespējas kaut ko jaunu apgūt, kam jādod priekšrocības vietējiem kopienām, nevis kā uzmanīgi tiek pievērsti tikai atsevišķiem individiem. Jo īpaši vēlos pateikties par šo konkrēto punktu. Tāpat arī augstu novērtē to, ka Klūnas kundze ir inkorporējusi vēstnieku ideju. Ir ārkārtīgi būtiski paaugstināt kā jau to minēja Šanatskas kundze, šo programmas redzamību, pieejamību. Ja mēs vēlamies nodrošināt mūsu ambīcijas, šos tūkstošus skaita ziņā, uh, ir būtiski informēt cilvēks, ka var būt šādi, ka viņi var piedalīties kā šādi vēstnieki šai programmai. Mēs atbalstam šo ideju, vēlamies to atbalstīt. Mēs saprotam, ka profesionālā joma ir ļoti nozīmīga nodarbinātības komitejai, tādēļ vēlos to cienīt. Taču no otras puses uzskatu, ka brīvprātīgajam darbam ir jāpaliek par vienu no galvenajiem šīs programmas ietvaros, un lai to nodrošinātu, es uzskatu, ka ir nepieciešama zinām budžeta pārdāle, taču tā ir jābūt indikatīvai, lai nodrošinātu elastīgumu un efektivitāti. Tāds ir mans priekšlikums - indikatīvā pārdāle. Uh, Un kultūras komitejā jau esmu iesniegusi atzinuma priekšlikumu, izņemot iepriekš, iekļaut iepriekš uzskaitītos aspektus. Tāpat arī esmu pieminējusi lai šī pro, tāds aspekts, lai šī programma veicinātu jauniešu brīvprātīgo darbu, piemiņu arī ilgtermiņa aspektus un mērķus. Es gribētu, lai iesaistītie partneri iesaistītos daudz spēcīgāk, lai notiktu skaidrāka dažādu aktivitāšu nošķiršana un lai tiktu ieviest ļoti skaidra solidaritātes definīcija atkārtoti. To īpaši uzsver, jo trialogu sarunu laikā mēs iekļāvām solidaritātes definīciju. Savu atzinuma priekšlikumu prezentēšu kultūras komitejā 10. oktobrī un prieku gaidu turpmāko sadarbību ar kolēģiem par šo nodarbinātības atzinumu, jo mums ir tā viena un tie paši mērķi uzlabot jauniešu dzīves. Paldies, paldies, un tagad došu vārdu komisijai Franca kungam. Jauku pēcpusdienu visiem. Vēlos atbalsot to, ko minēja mm, Šoidraus kundze, šī īpašā situācija, kurā atrodamies. Sarunas par pašreizējo programmu un periodu tikko pirms vasaras pārtraukuma noslēdzās. Uh, ir pieejama informācija tīmekļa vietē, ir ievietots uzsākums, taču vēl neesam apstiprinājuši nevienu projektu. Tas eh, viss būs zināms tikai šī gada beigās, un iespējams programmas varēs uzsākties nākamajā gadā. Komisijas piedāvātās programmas eh, ņems vērā sarunu laikā panāktās vienošanās ar dažiem nelieliem izņēmumiem. Tas attiec uz vienošanos pēdējo sārunu posmu laikā, jo komisija savu priekšlikumu piedāvāja mazliet vēlāk, pirms tika panākta pēdējā vienošanās. Vēlos uzsvērt to, ko arī pieminēja Nodarbinātības komitejas referente. Atšķirības, kas ir saistītas ar juridisko dienestu sniegtajiem padomiem. Mēs esam pārnesuši dažus no definīcijas daļām uz rīcības daļām, jo tās nav definīcijas kā tādas, bet drīzāk apraksta dažādās modalitātes īstenojumam aktivitātēm. Piemēram, kas attiec uz apmācībām, uz darba vietām un uh, praksēm. To, šo visu informāciju var atrast 8. pāntā. Tāpat arī vēlos apstiprināt Eiropas parlamentu locekļiem, ka tad, kad tiek piedāvāts budžets, tiek noteikti mērķi 350 jauniešu atbalsta, 350 tūkstoši jauniešu atbalstam, kas skar šos 1,6 miljārdus eiro, mēs arī ņemam vērā panāktās vienošanās sarunu laikā, piemēram, sadaļa par jauniešu iesaistīšanu solidaritātes aktivitātēs, Tas attiecas uz trešo sātāļu priekšlikumā. Mēs atbalstam šo 90% brīvprātīgiem darbam un 10% apmācībām un praksēm sadali. Noslēgumā vēlos uzsvērt to, ka šis priekšlikums neparedzēja tikai vienas pieturas aģentūras izveidošanu jauniešiem, kas vēlas darboties solidaritātes jomā. Šeit mēs balstamies uz diviem pamatprincipiem, kurus visu laiku uzsveram - augsta aktivitāšu kvalitāte un iekļaušana. Varu pievienot vēl vienu piemēru, kuru Žņavskas kundze nepieminēja, varbūt to nepazīst. Tas ir Eiropas brīvprātīgais uh, servis, kur piedalās vairāk kā 30% jauniešu. Uh, Un šeit piedalās ne tikai jaunieši ar īpašām vajadzībām, bet jaunieši, kuri parasti nevar piedalīties šādās ierastajās aktivitātēs saistībā ar savu sociālo, sociāliem iemesliem, vai viņi atrodas pārāk tālu. Ir dažādi iemesli, kādēļ nevar piedalīties. Tādēļ mēs esam papildinājuši, spēcinājuši Eiropas solidaritātes korpusu, iekļaujot tādas organizācijas un finansējumu, kas var papildus atbalstīt šāda veida jauniešus, un mēs ceram, ka tādā veidā mēs varētu panākt jauniešu lielāku iesaistīšanu, kas attiec tiem jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēja, īpaši tādi, kuriem ir īpašās vajadzības. Un tad mēs varēsim apgalvot, ka Eiropas solidaritātes korpus ir programma pilnīgi visiem. Jā, priecājos to dzirdēt. Vai referente vēlas kaut ko vēl pieminēt? Tikai pavisam daži vārdi, tikai lai pateiktos tiem, kas izteicās. Mums ir daudz kopīga. Arī eh, paldies par to, ko jūs teicāt. Ar prieku ar jums sadarbošos. Un šonadēļ ir eh, Mm, grozījuma iesniegšanas termiņš, un jo paši gribētu pateikties kultu komitejas referentē. Paldies par jūsu interesi un ieguldīto laiku. Paldies arī komisijai, un ar prieku turpināšu diskutēt par šo atzinumu, un es domāju, ka rezultāts būs pozitīvs. Paldies! Okay, it... Labi. Varbūt vēl viena piezīme. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. oktobris. Tā vajadzētu būt. Es ceru, ka jums tas ir pieņemami. Jā, labi. So, oh, to... Labi, tad tagad mums būs jāpagaida dažas minūtes, un tad uh, mēs eh, sāksim skatīt sesto darbkārtības punktu.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

So, Tā, darbie kolēģi, mums vajadzētu turpināt. Eh, nākamā eh, dokumenta referente ir ieradusies, lūdzu apsēdieties, un tad turpināsim ar pārobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu, un došu vārdu referentei Antejai Makintājas kundzei. Lūdzu, jums vārds. Thank you very... Lielas paldies priekšsādātāji. Un atvainojos jau iepriekš par savu balsi. Un, diemžēl un droši vien nedaudz uh, klepošu. Es centīšos uh, tomēr to nedarīt, bet nu kā būs, tā būs. Tātad atzinums mums ir jāgatavo par šo ziņojumu, kā jūs zināt. Atzinums no mūsu komitejas. Un sākumā es gribētu pateikt, ka šobrīd likumdošana ir ļoti atšķirīga dalība valstīs. Un tas noved pie tā, ka ir juridiskā neskaidrība, nedrošība, un tas arī um, neveicina to, ka uzņēmumi iesaistās pārobežu operācijās. Uh, Un, ja mēs vēlamies to apkarot, un, manuprāt, ir svarīgi to darīt, tad mums vajadzētu ieviest zināmu konsekvenci eh, likumdošanā dalību valstīs, jo īpaši, kad mēs runājam par pārobežu apvienošanās gadījumiem. Es arī uzskatu, ka šiem noteikumiem ir jābūt vienotiem, eh, skaidriem, vienkāršiem un vienkārši īstenojumiem, lai veicinātu mobilitāti, tā pašā laikā aizsargājot eh, investorus, uh, un arī eh, darbņēmēja tiesības. Es vienmēr domāju par to, un nu, esmu nobežījusies par noteikumiem, kas nav skaidri vai ir grūti īstenojami, ka tad eh, tas var novest pie tā, ka dalībvalsts šos noteikumus interpretē atšķirīgi, un tādējādi ieviešana vairs nav tik efektīva, un tas noved pie iespējams fragmentācijas eh, iekšējā tirgu. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidotu piemērotu aizsardzību uzņēmumu investoriem, un te es domāju arī mm, darbņēmējus, kas dod savu ieguldījumu, un mums ir arī jāapkaro pastkastīšu firmu izveide visā vienotajā tirgū. Mums ir jānodrošina proporcionāla aizsardzība, un uh, šai aizsardzībai nevajadzētu kavēt godīgus uzņēmējus, kas vēlas eh, paplašināt savu darbību pārrobežās. Es eh, atbalstu noteikumus, kas veicina informāciju, konsultācijas un darba ņēmēju pārstāvniecības tiesības, bet mums ir jānodrošina, lai prasības šajā direktīvā eh, atbilstu uh, pastāvošajām uh, likumdošanas normām, kas labi darbojas. Tātad, uh, sastādot šo atzinumu, esmu centusies uh, realistiski raudzīties uz to, ko varam sasniegt šīs direktīvas aptvērumu ietvaros. Citiem vārdiem sakot, šīs direktīvas sākotnējie mērķi ir jāsasniedz, ņemot vērā mūsu komitejas kompetenci. Es saprotu, ka ir liels atbalsts šīs direktīvas paplašināšanai, uh, lai atbalstītu eh, daudzveidību uzņēmumu um, vadībā un izmantot šo Eiropas instrumentu, lai to panāktu. Bet es esmu pilnīgi uh, pārliecināta, ka šī ideja ir pelnījusi atbalstu, bet neesmu pārliecināta, ka šī direktīva ir labākais instruments, ar kuras starpniecību to darīt. Tātad es drīzāk eh, gribētu uh, lai šeit nodarbinātības komitejā mēs tā plašāk diskutētu, ņemot vērā to, ka pārstruktūrēšana, reorganizācija būtiski iedarb, ietekmē darba ņēmējus, un mums vajadzētu šeit veikt padziļinātu analīzi. Un tomēr es pie, iesniegšu arī papildus grozījumus savam atzinumam, un esmu gatava par šo jautājumu diskutēt ar ēnu referentiem. Es atbalstu uh, konkrēts pasākums, kas ir priekšlikumā, kas nodrošina uh, pārorganizācijas gadījumā dalībvalstīm iespēju eh, pārvērtēt, izvērtēt uzņēmumu, ja ir spēcīgs aizdomas, ka uzņēmums apzināti cenšas eh, izvairīties no zināma uh, Uh, likuma ievērošanas. Un šeit ir runa uh, arī par uh, paskastīšu firmām. Es arī atbalstu, ka komisija izstrādās vienots vadlīnijas dalību valstīm, kas palīdzēs atbildīgajām iestādēm izvērtēt situācijas, kurās tātad padziļināta analīze varētu tikt prasīta uzņēmumiem. Raugoties uz um, vadības ziņojumiem, un ziņojumiem par pārobežu apvienošanās un dalīšanas gadījumiem, uh, Eh, es šeit gribētu prasīt vienkāršākus noteikumus eh, darbņēmēji iesaistēji. Eh, šajā kontene, kontekstā referente ir saskaņojuši šo um, priekšlikumu ar pastāvošajām normām, jo īpaši attiecībā uz vispārējiem noteikumiem par konsultācijām ar uh, darbņēmējiem. Šeit ir runa par direktīvu 2014 un arī par uzņēmēju sabiedrību īpašnieku mājiņu un uzņēmiem un arī par Eiropas uzņēmumu padomi. Tātad es eh, ar prieku uzklausīju šādu referentu viedokli un eh, iesniegšu papildus grozījumus un esmu gatava eh, sadarboties aktīvi ar ēnu referentiem pie šiem jautājumiem. Uh, Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar Čāba Saugoru kungu no ETP, lūdzu. Ok. Labi. Paldies, tagad mikrofons darbojas. Vienotie tirgu um, dibināšanas brīvība ir ļoti svarīga. Un uh, uzņēmumiem ir tomēr grūti to īstenot. Es pilnībā atbilstu referentes teikto, ka ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumi varētu brīvi darboties visā vienotajā tirgū. Un ir jābūt vienotiem un viegli īstenojumiem noteikumiem. Es uzskatu arī, ka uh, priekšlikumam ir uh, jāpievēršas pārobežu mobilitātes īstenošanai, ņemot vērā visu iesaistīšo pušu, arī darbņēmēju pārstāvniecību, kas attiecas uz darbņēmēju iesaisti, ir izšķirīgi svarīgi apzināties, ka ne visās dalībvalstīs ir šāda sistēma, un uh, dalībvalstīs, kur ir šāda sistēma, arī noteikumi ir atšķirīgi. Uh, Turklāt noteikumi, kas ir direktīvā par pārobežu apvienošanās gadījumiem, ir pietiekami, kā to novērtē komisija. Tāpēc es uzskatu, ka nav iemesla uzlikt papildus slogu uzņēmumiem, ja nav skaidrs vajadzības, ka būtu vajadzīgas papildus prasības. Es uzskatu arī, ka ir iespējama vēl lielāka Uh, vienkāršošana un varētu arī izvairīties no dublēšanās noteikumos, un es ar prieku sadarbošos ar referentu un ēnu referentiem. Lielas paldies! Paldies! Tagad došu vārdu sociāldemokrātu grupai Detjēnu kungam, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribētu sirsnīgi pateikties referentei Makintājas kundzei par viņas atzinumu. Es ar prieku gaidu mūsu sadarbību un uh, diskusijas, un es domāju, ka šis ziņojums uh, tam ir labs pamats. Komisijas priekšlikums par pārobežu um, apvienošanās gadījumiem, uh, sadalīšanu un reorganizāciju, man tomēr šķiet, ka šeit ir pārāk liels manevrēšanas iespējas, lai apietu darbņēmētiesības. Mēs nedrīkstam šo te uzņēmumu mobilitāti īstenot um, uz darbņēmēju rēķinu. Šeit es redzu liels iespējas uzlabot līdzlemšanas tiesības. Vācijai mums ir zinām statistika, saskaņā ar kuru uh, um, katru gadu apmēram 50 uzņēmumu ar apmēram 150 tūkstošiem nodarbināto izmanto Eiropas akciju sabiedrības noteikumus, iespējas vienkārši tāpēc, lai apietu šo te līdzdalības tiesību īstenošanu. Un uh, darba ņēmēji arī to jūt, ka um, ir risks, ka varētu pārvietoties uzņēmumu un arī uz darba vietas. Tāpēc mums ir vajadzīgs skaidrs signāls, lai uh, līdzlemšanas tiesības būtu stiprinātas un lai tās nevarētu apiet, jo īpaši 86. pāns eh, sākotnējā direktīvā, manuprāt, ir eh, vēl uzlabojams un ļoti steidzam tas ir jādara. Kaut arī komisija saka, ka tā ir iesniegusi līdzsvarot tekstu, šeit ir iekļauti noteikumi, kas eh, nāk par sliktu darbņēmējiem. Uh, šīs te iesaldēšanas iespēja uh, attiecībā uz uh, situāciju, kur nav līdzlemšanas tiesības, manuprāt, tas ir iespējams tekstā. Tātad um, pārobežu reorganizācija tiek vienkārši izmantota, lai uh, pazeminātu standartus, kas uh, ir kādā dalībvalstī spēkā par līdzlemšanas tiesībām, un to es gribētu uh, novērst. Uh, mums ir jāaizsargā darba ņēmēji. Mums šeit ir vajadzīgi noteikumi kas um, paredz vairāk nekā šos te trīs gadus aizsardzības līdzlemšanas jomā. Uh, un par to jūrija referente Evelīna Rēgnere ir noteikusi desmit gadus piedāvājusi, tātad to es uzskatu par piemērot un to var tikai atbalstīt. Vēl mums ir jādomā arī par dalību, tātad darba ņēmēju eh, nodarbināto skaita slieksni, eh, sākot ar kuru šī eh, direktīva varētu darboties. Manuprāt, šobrīd šis slieksnis ir pārāk augsts. Es domāju, ka mūsu komitejai ir uzdevums aizsargāt darba ņēmēju tiesības Eiropā. Un mums uh, vajadzētu mūsu uh, ietvaru, mūsu iespējas arī izmantot pēc iespējas un uh, ar tādu pēc iespējas spēcīgāku uh, atzinumu arī virzīt uz priekšu darbņēmēju tiesību aizsardzību. Ilgstermiņā, mūsuprāt, mūsu mērķim vajadzētu būt veidot tādu uh, ietver direktīvu par līdzlemšanas tiesībām uzņēmumos, jo tikai tādējādā veidā mēs Eiropas līmenī varam tur, stiprināt uh, darba koplīguma tiesības. Tas būtu tāds vienkāršs un pārliecinošs risinājums, uh, runājot par uh, Eh, visām tām stratēģijām, kas eh, cenšas vājināt darbinieku tiesības eh, līdzlemšanas jomā uzņēmumā. Thank you. Paldies! Neredzu, ka kāds šeit būtu no ALDE grupas, GOE, zaļajiem, FDD, NF, neviena nav klāta. Jongērijas kundze, vai jūs gribētu izteikties? Nē. Nu tad eh, vai komisija gribētu izteikties, lūdzu? Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Labdien visiem. Ja atļausiet, izteikšos īsi. Patiesībā es gribu sākumā teikt, ka, kā jau visi runātāji to minēja, uh, šajā eh, pēcpusdienas sanāksmē, ja patiešām tas, kāds ir eh, mērķis šim priekšlikumam, kāds bija mūsu mērķis to iesniedzot, eh, tie bija divi mērķi. Tātad no vienas puses sniegt instrumentus uzņēmumiem, lai viņi varētu darboties pāri robežiem, veikt reorganizāciju, un no otras puses aizsargāt tos, kuriem ir vajadzīga aizsardzība. Uh, Un, protams, ir skaidrs, ka šajā komitejā um, tās ir arī galvenais aspekts, un tie ir darba ņēmēji, par ko mēs runājam. Tātad esam veikuši uh, visaptverošas konsultācijas un ietekmes novērtējumu, un, manuprāt, esam nākuši klājā ar līdzsvarotu priekšlikumu, kas tiešām arī salāgo abu šos mērķus. Tie ir līdzsvarā. Uh, Un, eh, ja atļausiet, es tikai īsi gribētu pieminēt to, kas ir mūsu priekšlikuma attiecībā uz darba ņēmēju eh, dalību, iesaisti, informāciju un tā tālāk. Tātad, ko mēs esam priek, piedāvājuši, mēs eh, neko no jauna neizgudrojam, mēs balstāmies uz to, kas jau pastāv mūsu kopienas likumdošanā. Uh, tā ir likumdošana par Eiropas uzņēmumiem un pārobežu apvienošanos, bet mēs konsultācijās arī dzirdējām viedokli, ka ir vēl iespējas ļaunprātīgi izmantot likumus eh, vai apiet likumus, un eh, šos eh, aspektus jau tikko minēja sociāldemokrātu grupas pārstāvis Detjenkungs. Mēs mēģinājām uh, um, risināt uh, šīs problēmas, ejot tālāk par to, kas ir noteikts jau pastāvošajā akī. Piemēram, mēs piedāvājam uh, četru piekdaļu uh, slieksni attiecībā uz nacionālajo slieksni, kas uh, um, nosaka, ka var būt darba ņēmēja iesaiste. Uh, Un tātad tas uh, iedarbināt šo mehānismu mūsu priekšlikumā tā ir noteikts, un mēs arī um, stiprinām šo te sarunu elementu, kas ir pastāvošajā akī. Un attiecībā uz šiem te trim gadiem mēs tātad uh, nosakām šos te trīs gadus, kuru laikā uzņēmumi eh, nevar uh, veikt vēl vienu uh, um, tādu pasākumu, um, tātad neievērojot darbņēmēju uh, iesaists noteikumus. Bet es gribu uzsvērt, ka tas nenozīmē, ka pēc uh, trim gadiem šīs te darbņēmēju tiesības iesaistīties uh, beigtos. Šīs panāktais risinājums būtu spēkā um, beztermiņa. termiņa um, tātad bez jebkāda termiņa, un um, tas bloķē tālākās uh, uzņēmuma operācijas. Bet gribēju minēt, ka pastāvošais uh, uh, akī netiek mainīts par uh, attiecībā uz darbņēmēju iesaisti. To esam precizējuši arī priekšlikumā. Un tādējādi mūsuprāt mēs esam iesnieguši tādu paketi, kas patiešām uh, pienācīgi uzsvērtu um, darbņēmēju iespējas iesaistīties, jo īpaši, kad ir runa par pārobežu reorganizāciju un apvienošanos. Noslēgumā tikai gribēju vēlreiz pateikties eh, komitējai par to, ka tā tik ātri ir pieķērusies šim jautājumam. Mūsuprāt, būtu uh, labi, ja varētu panākt progresu, lai noteikumi tiešām varētu arī sākt praksē darboties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies! Un tagad došu vārdu referentei, ja jūs gribētu vēl ko piebilst. Pavisam īsi tikai gribu pateikties Čabas Ogoram un Denģenkungam par eh, šo te sadarbībai eh, labēlīgo pieeju Es eh, piekrītu Sogorkungam, ka mums nevajadzētu eh, tādus noteikumus pieņemt, kas nav vajadzīgi. Vienkāršošana ir ļoti svarīga. Es eh, pieņemu zināšanai to, ko jūs teicāt par šiem te trim gadiem, un komisijas komentārs, manuprāt, arī bija ļoti interesants par šo jautājumu, bet mums nevajadzētu aizmirst, ka šī ir direktīva. Uh, kas būs tā kā minimālajie standarti, un uh, visas dalībvalstis tad varēs uh, paredzēt vēl vairāk kaut ko. Tātad varētu būt uh, dalībvalstis, kurās apstākļi prasa papildus precizējumus vai tam līdzīgi, un mēs nevarēsim. Um, visos eh, sīkumos eh, um, paredzēt, kādi būs noteikumi dalībvalstīs. Šī ir direktīva, un tas ir jāpatur prātā. Un mums vajadzētu censties sasniegt kaut ko, kas eh, tiešām arī darbosies darba ņēmējiem visā Eiropā. Paldies! Paldies, un mēs turpināsim pēc desmit minūtēm. Tagad vēl viens pārtraukums.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

Good afternoon, colleagues. Kolēģi, sveicināti. Turpināsim mūsu diskusiju. Un pēc tam pāriesim pēc bal pie balsošanas. Šobrīd skatāmies ziņojums attiecas uz Eirozonas eh, sociālo politiku, un referents ir deputāts Hetmanis. Tā kā viņa nav klāt, tad deputāta Kozlovska izteiksies viņa vietā. Šodien mēs skatām grozījumus. Kozlovskas kundze, lūdzu. Uh, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Pirmkārt atvainojos kolēģi Kšištof vārdā, kurš nevarēja ierasties, jo viņš nevarēja ierasties laicīgi un lūdza man nolasīt viņa sakāmo Na wstępie chciałbym przypomnieć, że w tym roku. Sākumā vēlos jums atgādināt to, ka mūsu komiteja šogad pirmo reizi ir vadošā komiteja paralēli ekonomiskajai. Tagad mēs strādājam pie šī ziņojuma par nodarbinātību sociālajām politikām Eirozonā. Šis nosaukums ir pareizs un nav nekādu šaubu par to, ka sociālie jautājumi ir nozīmīgi ekonomikas politikas elementi. Tas ir būtiski nodarbinātībai un attīstībai. Runājot par šo priekšlikumu, tika iesniegts 195 grozījumu priekšlikumu. Daudz no tiem ir ārkārtīgi nozīmīgi, tie ir ļoti labi papildinājumi. Taču, kā jau minēju, ne visus jautājumus es varēju aplūkot savā ziņojumā, ņemot vērā dažādos ierobežojošos aspektus. Kas tiek piedāvāts grozījuma priekšlikumos? Augsts bezdarbs, milzīga plaisa starp dažādajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un kas šeit ir būtiskākais? attiecībā uz mūsu intervencēm. Mums ir jākoncentrējas uz nabadzības apkarošanu, sociālo iekļaušanu. Tāpat arī vēlos uzsvērt to, cik ļoti nozīmīgi ir panākt līdzsvaru starp privāto un darba dzīvi. Ir jāatvieglo arī atgriešanās darba dzīvē tām personām, kas pārāk ilgi atradušies, atradusies bezdarba situācijā. Tātad mēs runājam par eirozonas iedzīvotājiem. No vienas puses mums ir jāidentificē problēmas, tās jāapraksta, taču no otras puses ir jāuzsver tas, kā situācija citās jomās uzlabojas. Un šīs pozitīvās tendences mums ir jāspēj identificēt un aprakstīt ļoti daudzos eh, priekšlikuma grozījumos atspoguļojās arī dažādie viedokļi, kādi pastāv starp dažādajām politiskajām grupām. Paldies! Pāriesim pie viena referentiem un vispirms no sociālistiem Havī Lopes. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau otro reizi runājam par šo, jautājumu, par šo jautājumu komitejā. Mēs runājam par darba tiesībām un vēlamies pasvītrot mūsu vēlmi, lai mēs varētu izmantot sagaidomo gadu, lai īstenotu tās idejas, kas tika izrunātas šī sasaukuma laikā, un tāpēc arī ļoti būtiski ir Eiropas Savienības kapacitāte paveikt leģislatīvas pasauk pasākumus, budžeta pasākumus attiecībā uz Eiropas sociālo pīlāru, kas ir mūsu diskusiju centrā. Tāpat mēs vēlamies uzsvērt to, kā ir jātiek gaļa, galā ar dzimumu plaisu, ar nevienlīdzību, kā destabilizējošu faktoru mūsu ekonomikā un institūcijās. Un tas viss jāpanāk ziņojumam, ņemot vērā ziņojumu par Eiropas semestri. Domāju, ka tas ir ļoti būtiski tieši šajā pusgadā, jo šī ir pēdējā reize pēdējo trīs gadu laikā, kad mēs sākam manīt satraucošus elementus ekonomiskajā ciklā. Daudzi faktori, tā skaitā ārēju, ārējie, kuri Eh, palīdzēja stiprināt izaugsmi, ir mainījušies, vai tā būtu naftas cenu eh, izaugsme vai citi aspekti, tad vēl ir atsevišķi dati, kuri norāda, ka vājinās eh, izaugsme Eiropā, kāda bija vērojama pēdējos trī, trīs gadu laikā, un tāpēc ir īpaši svarīgi uzsvērt, uh, šobrīd sociālo uh, dimensiju darba koplīgumiem un eh, šiem visiem pāriem jautājumiem Eiropas līmenī. Paldies! Un tālāk ECR grupas vārdā deputāte Makintāira. Paldies priekšsēdētājiem! Eh, mūsu ēna referente nevarēja būt šodien klāts, bet viņas vārdā vēlos pateikties Eh, referentam par veikumu un par eh, sagatavotajiem eh, kompromisu projektiem. ECR grupa kopumā atbalsta referentu pieju un runājot par kompromisiem, apsvērumiem, mēs problēmas nesaskatām, bet ECR ir nedaudz nobažījusies eh, pār atsevišķiem formulējumiem paragrāfos numur 10 un uh, numur 12. Viena specifiska problēma ir fleksibilitātes klauzulas atsauce 12. kompromisā. Lai šo klauzulu izmantot, ir jābūt ļoti stingrām prasībām. Uh, nevienā minētajā reformu jomā šīs prasības netiek izpildītas. Eh, piemēram, tas attiecas uz reformām, kas var um, vest, uh, var radīt ilgtermiņa pozitīvas budžeta iespēju. Tāpat arī ECR iebilst pret 17., 18. un 20. kompromisā izmantotiem formulējumiem. Tomēr mūsu re, eh, ēna referents ir pārliecināts, ka mēs kompromisu varēsim rīt atrast, un kopumā ECR atbalsta vispārīgo ziņojumu tendenci un uh, Mēs ceram, ka mums būs pietiekami daudz kopīgu kopsaucēju, lai mēs varētu vienoties par visu. Paldies! No Aldē grupas nav neviens klāt. E, pārējām pie zaļo grupas deputāta Džīna Lamberta. Paldies! E, man šķiet, ka. Mm, me, Mēs, es, mēs esam vainojumi pie samērā daudziem groziem, kas tik nosaukti, bet arī pie vairākiem kompromisiem. Izskanēja bažas par vispārīgām tendencēm ekonomikā, bet vēl ir cita joma, cits jautājuma loks par to, kā mēs vispār rīkojamies ar mūsu rīcībā esošiem līdzekļiem, lai mazinātu nevienlīdzības un tas attiecas it īpaši sociālo jomu. Viens no, viens no mūsu uzmanības sektoriem ir gados vecāk strādājošie, jo ļoti daudz strādājošie atstāja darba tirgu pirms pensijas vecuma sasniegšanas, tā būtu vecuma diskriminācija Tāpat mēs zinām, ka šeit ir daudz dara, darāmā uh, un kā tas ietekmēs um, neadekvātas pensijas, lielāku dzimumu plaisu un lielāku nabadzības risku. Tāpat mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, lai stiprinātu piekļuvi valsts pakalpojumiem, piemēram, par aktīvu turpmāk dalību darba tirgu. Un eh, cerams, ka valdības to paturēs prātā. Un tāpat eh, politikas eh, viengabalainības jautājums ir ļoti būtisks, lai varētu stiprināt sociālo tiesību pilāru. Tāpat ir būtisks pilsoniskās sabiedrības dialogs visā šajā procesā. un parlaments turpina uzsvērt to, cik eh, šis aspekts ir svarīgs. Taču mēs redzam, ka tas ir iekļauts starp grozījumiem, un tas varētu būt labs pamats mūsu darbam. Paldies! Un mēs esam tagad pabeiguši uzklausīt ēnu referentus, vai vēl citi kolēģi vēlētos izteikties par šo jautājumu? Ja nē, tad dodu deputātei Kozlovskai galvā. Paldies! Es vēlos ļoti sirsnīgi pateikties visiem ēnu referentiem par paustiem komentāriem. Ļoti skaidri redzams, ka šajā ziņojumā sociālais pīlārs ir visnozīmīgākais. Tas attiecas uz līdztiesībām, iekļaušana. Šie aspekti ir ārkārtīgi nozīmīgi, tāpat kā piekļuve darba tirgum visām sociālajām grupām. Tāpat arī vēlos pateikties par tā dēvēto atvērtību, kas attiecas uz rītdienas tikšanos. Ceru, ka mums izdosies panākt labus kompromisus. Paldies! Paldies! ziņoju, ka Empel komitejā balsojums ir paredzēts 8. un 9. oktobrī, plenārsēdē, e, oktobra 2. sesijā. Tā kā balsojums ir paredzēts uz 5.30, tad mums tagad būs vēl 10 minūšu pārtraukums.

Good afternoon again, colleagues. I suggest that we... Kolēģi, pāriesim pie balsošanas. Pirmais ir atzinums par mobilizāciju iegāvu sakarā, tas ir personāls balsojums. Did anyone? You all voted yes. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 34 balsis par. Nākošais balsojums ir attiecināms uz vēstuli kur attiecas uz Eiropas reģionālo fondu, sociālo fondu, kohezijas fondu un vairāk vēl dažiem citiem fondiem. Un šeit būs arī vairāki grozījumi. Pirmais grozījums par pret. Nu, izskatās noraidīts. Atturas. Atvainojiet. Atkārtosim par pret atturas norādīts. Otrais grozījums par pret atturas norādīts. Trešais grozījums par pret pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret pārbaudām. We close the vote now. Beidzam balsot. Izskatās noraidīts. Un vēstuli ar grozījumiem par elektroniski. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais balsojums. Eh, darbinieku finansiāla dalība darbiet veidošanā 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 68. grozījums par pret atturas pieņemts. 72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 The... Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss. Par? Pret? Atturas? Yes, of course. <laughs> Who is in favor? 20, compromise 21. 21. kompromiss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 pret atturas izskatās kā pieņemts. Vai varam pārbaudīt? 85. Beidzam balsot. Pieņemts. 86. Par pret atturas noraidīts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 90. grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pie, pieņemts. 92. ir izņemts, 93. par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. Par? Pret? Atturas? Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts.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 98. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 102. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudām. 102. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 109. grozījums par pret atturas pieņemts 110. par pret atturas pieņemts 111. par pret atturas noraidīts Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts Pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 3. kompromiss par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Pieņemts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. kompromiss par pret atturas noraidīts.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 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pārbaudām pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija 47. Tagad 49. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Pieņemts. 15. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 59. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad ziņoja projekts, kā tika grozīts. Balsojam elektroniski. Pieņemts. Excuse me. Thank you. We go now to the next vote. Tagad pārējām pie nākamā balsojuma. Priekšlikuma projekts par to personu aizsardzību, kas ziņo par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Šeit būs divi mutiskas dabas grozījuma priekšlikumi. Divi. Un par tiem es pastāstīšu, kad balsosim. Pirmais kompromiss par, pret, atturas. Atkārtošu. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Četrpadsmitais grozījums par kompromisu pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 85. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 86. par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Zimtu pirmais grozījums, dalītais balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. par. Pret. Atturas noraidīts. 103. par pret, atturas, pieņemts. 104. par, pret, atturas, noraidīts. 105. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pāriem pie 9 grozījumu, kā arī 108. par pret atturas pieņemts. 107. par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas. Atkārtosim šo par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Par 15. kompromisu sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 122. par, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim šo lūdzu. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Pāriem pie 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret pret, atturas, pieņemts. 124. par, pret, atturas, pārbaudam šo elektroniski. 124. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 125. par, pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 126. grozījums ir iesniegts mutisks grozījums. Nolasīšu to jums. Šajās sanāksmēs persona, kas ziņo, tā ir tiesības, lai to pavadītu pārstāvs pēc brīvas izvēles, un darbinieka pārstāvim ir pienākums saglabāt informāciju par ziņojumu un procesu konfidenciālā un drošā veidā. Vai kāds tam iebilst? Mm, tad turpinam, kurš par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, atvainojos, desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Pārējiem pie 131. par, pret, atturas pieņemts. 134. par pret atturas pārbaudam elektroniski. 132. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 133. divas daļas. Pirmā daļa par pret pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, par atturēšanās balsīm. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot, beidzam. Pieņemts. 134. par, pret, atturas. Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. par, pret, atturas pieņemts. 136. par, pret, atturas, izskatās, ka noraidīts. Jā, noraidīts, bet pārliecināsimies elektroniski. Beidzam balsot. Tiešām noraidīts. 136. 37. par, pret, atturas, ļoti cieši, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 11 par, pret, atturas, pieņemts. 165. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 166. par, pret, atturs, pieņemts. 167. par, pret, atturs, pieņemts. 168. par, pret, atturs, noraidīts. 169. par, pret, atturas, noraidīts. 171. par, pret, atturas, pieņemts. 172. par, ne, tas atkrīt, atvainojiet, 173. par, pret, atturas, noraidīts. 12. kompromiss par, pret, pret, atturas pieņemts. Pārējām pie 185. par, pret, atturas pieņemts. 189. par, pret, atturas pieņemts Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski vēlties. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 190. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 24 balsīm. 191. par, pret, atturas, noraidīts. 192. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam noraidīts. 193. par, pret, atturas, pieņemts. 194 par, pret, atturs pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 195. par, pret, atturas noraidīts. 196 par, pret, atturas noraidīts. 197. atsaukts, 198. par, pret, atturas. Izskatās, ka pieņemts. Beidzām balsot. Noraidīts. 199. pār pret atturas noraidīts. 200. pār pret atturas pieņemts. Pār 201. ir vēl viens mutiskais grozījums. Tas aizstāja vārdu Šel ar Mei. Nebūs vairs, ka dalībvalstīm ir jāievieš, bet gan, ka tās var ieviest. Tāpat arī vēlāk tekstā vairs nav š... jāizveido ziņošanas sistēmas, bet ka var izveidot ziņošanas sistēmas. Vai kāds iebilst? Balsojam par, pret, atturs pieņemts. Par 201. bija mutiskais grozījums. Divsimt pirmais. Tikai tagad balsosim par 202. Tā, par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20. par, pret, atturas pieņemts. 21. par, pret, atturas pieņemts. 22. par, pret, atturas pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret, atturas, noraidīts. 28 par, pret, atturs, noraidīts. 29. par, pret, atturs, noraidīts. 30. par, pret, atturs, pieņemts. 31. par, pret, pārbaudam elektroniski. 31. noraidīts ar 23 balsīm. 32. par, pret, atturs, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 1. par, pret, atturs, pieņemts. 35. par, pret, pret, atturas pieņemts. 36. pār, pret, atturas noraidīts. 37. par, pret, atturas, vēlreiz par, pret, atturas pieņemts. 40. par, pret, atturas, noraidīts. 41. par, pret, atturas, pieņemts. 42. dalījums pa divām daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, atturas, noraidīts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 50. par pret. Manuprāt, jāpārbauda elektroniski par 50. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 51. par pret pret, atturas pieņemts. 52. par, pret, atturas pieņemts. 53. balsojums par daļām, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 54. par, pret, atturas pieņemts. 55. pār, pret, atturas, pieņemts. 56. pār, pret, atturas, noraidīts. 57. par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. par, pret. Manuprāt, tāds pats vairākums, bet pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. par, pret atturas noraidīts. Nē, tas ir tas pats. 61. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 62. par, pret, atturas. Pārbaudam arī šo elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balsi par. 63. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 64. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 64. par pret, apturas, izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. par, pret, noraidīts. 67. par, pret, atturas pieņemts. 68. par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsojam elektroniski par šo. Beidzam balsot. Pieņemts. Un ar to mēs varam noslēgt šodienas sanāksmi, jo mēs esam beiguši šodienas darbu. Liels jums paldies!